So, heute kann ich meine Kollegin. Nu, ko šorīt gandrīz katru var nosaukt vārdā. Labrīt, Jupčevā, labrīt, Jūtā, labrīt, Kanbachs, labrīt, Kāršliterkungs, Kanbrandī un Jansen Jensenkungs. Labrīt jums! Nu, lūk, viņš ir Matskīkungs vēl. Labi, mums ir sagatavota mūsu darbkārtība. kārtība. Tur nekāda lielā balsošana nav paredzēta. Tas viss ir paredzēts savukārt pirmdienu. Nu, vienalga, mums būtu jāizskat šodien vairāk jautājumu. Sāksim ar pirmo darba kārtības pieņemšanu. Kādi grozījumi? Nav. Labi, līdz to apstiprinam. Tālāk. Tālāk pasažīšu par valodām. Viss kārtībā izņemot um, igauņu un maltiešu valodu. Šodien nav nodrošināts. Par trilogu sarunām. Mums ir um, otrais un arī gala tad par uh, šo Rionī ziņojumu. Esam panākuši vienošanos. Un 19. martā būs balsojums vidas komitejā. 2. aprīlī plenārzesija. Esam panākuši vienošos par um, emisiju tirdzniecības schēmu un par aviācijas iekļaušanu Un panācām šo vienošanos jau 4. martā. Vispolitiskās grupas tā ir gatavas atbalstīt. Šis kompromiss līdz to ir mums tikai vēl jāpieņem NV komitejā. Bet, nu, tur vēl nav izskaidrs, kāds būs galvbalsojums. Par invazīvajām sugām, tur mēs vakardien panācām vienošanos. Un vakardien es pats kā referents uh, Vakardien mēs runājām par citas recast, jo pēc trim minūtēm padomu uzreiz paziņo, ka tā ir bezkaunība, ka visi delģēti akti šobrīd ir svītroti, un ka jāvēro parlamenta tiesības arī. Un um, mēs, protams, nevaram. Un viņi uzsaktīja uz otro lasījumu. Bet mēs nesaprotam, kāpēc tas, un mēs kādā ziņā uzstāsim uz savām tiesībām. Un uzskatu, ka viss cits komitejas mums arī atbalstīs. Mēs uzstājām uz savām tiesībām. Piemēram, vakardien citas mēs tieši pateicām. Mēs neko nezaudējam, mums arī nav nekāds laikas spiediens, un mēs vēlamies ievērot mums pienākošās tiesības. Nekādā veidā neatteiksimies un nepakļausimies šādiem nepareiziem kompromisiem šādas sarunas, kas varētu iet tikai 3-5 minūtes, un parlaments ir uzklausīts, tā tas neies krastā. Labi, iepriekšējais sēžu protokoli novembra un janvāra. Vai būtu kādi komentāri? Ja nav, tad tas pieņems. Labi, tad uzreiz ķeramies tālāk par plānoto ceturto darbkārtības jautājumu. Viedokļa apmaiņa revīzijas palāca locekli Jānu Kinštu. un viņš pastāstīs par laifu īstenošanu. Mums ir mūsu uh, referente. Es pats arī esmu liels laifa fans. Uzskatu, ka tas ir viens no veiksmīgākajiem projektiem un iznotām idejām, ko esam panākuši. Un sagaidu ļoti interesantu arī programmu turpmāk. Labprāt, uzklausīšu jūs piedātā analīzi un jebkāda veida padomus, ko jums varētu sniegt. Lūk, vārds Ģenam Kinstam. Un pēc tam vārds Jutai Haugai. Lūdzu. Jā, yeah, thank you, Mr. Chairman. Paldies priekšsarētāji, paldies par šo iespēju piedalīties jūsu sanāksmē un iepazīstināt jūs ar revizijas palātes sagatavoto ziņojumu ar numuru 15.13 par laika programmu. Kā jums vēl labi zināms, tieši lielākā daļa no Eiropas Savienotības lielajiem uh, izdevumiem tieši LIFE uh, programmā. Tas ir 2,5 miljardi uh, no 7. līdz 13. gadam. Tas rāda 1% no uh, kopējiem izdevumiem, kas ir saistīti ar vīdi. Un attīstot arī turpmāk arī labāko praksi, Mēs arī vēlamies panākt ar šīs programmas īstenību arī, zināmā veidā, veicināt vispārējo vidus politikas virzību. Un tādēļ mēs varam teikt, ka um, vienlaikus te, lai programma ir tas mugurkauls, kas reiz ir kāpo kā katalizators atsevišķu projektu īstenošanā. Komisijas lēmums arī palielināt LIFE programmas budžetu uh, Nu, tas mums lika kā revizijas palātai nopietni izpētīt šo jautājumu un pievērsties laika programmai. Mēs izskatījām 95 projektus, 25 no tiem mēs arī apmeklējām uz vietas. Mēs redzējām, tie bija projekti, kuriem ir piešķirts finansējums no 5. līdz 10. gadam, un kas arī ir bijis milzīgs vienkums iegums dalībvalstīs Vācijā, Spānijā, Itālijā, Francijā un apvienotajā karalistē. Revizijas palātā klāja, ka programma nav pietiekami labi attīstīta un netiek arī attiecīgi īstenotā, un tam ir līdz to negatīvs sēkstais īstenošanas efektivitātē. Kāds ir galvenās jau projektā iekļautās problēmas? Te ir pārāk daudz mērķi, jo te ir ļoti ierobežots, samērā ierobežots budžets. Te ir 12 dažādas politikas jomas un risina ļoti dažādas jautājumas un intereses. Tādā veidā tas tieši ir rosina uh, um, kā ir pārāk sadrumstalot un kļūst tādu labu uh, vadošo projektu. kas ir galvenais mērķis, lai nodrošinātu tādu vidas jautājumu arī ievērošanu. Turklāt, budžets sadalīts arī nacionālas piešķīrumos, kas tiek pievien, pie, piešķir dalībvalstīm. Uh, Mēs saprotam, ka mērķis, protams, ir bijis izveidot šādu proporcionālu projektu sadalījumu dalībvalstu starpā. Tas tomēr nozīmē, ka projektu piemērošana, lai saņemtu LIFE programmas finansējumu, eh, ir sanāk, ka konkurence ir tikai iekšējā dalībvalstī, bet nevis dalībvalstu starpā. Mēs uzskatām, ka tas nav vēlams. Vajadzētu drīzāk veicināt šādu Eiropas dimensiju uz nacionālā dimensiju un tādā veidā panākt labāku efektivitāti un varētu atlasīt vislabākos projektus, ja piemērot šādu Eiropas mēroga konkurenci, nevis atlasi nacionālā kārtībā. Otkārt, mēs arī ļoti asi kritizējam indikātoru trūkumu. Nav skaidru rādītāju par projektu efektivitāti, kurus varētu pārskatīt un arī iznot secinājumus periodiski programmas īstenošana tādā ziņā tieši ir pakļautā un nav skaidrs zināms, kādā veidā tad īsti varam novērtēt. Līdz šim tas ir bijis liels trūkums. Jau piecu gadu kopš ir uzsākt programma, jeb divi gadi, kas palikuši līdz programmas beigām. Līdz to nu, mēs no analizējām un uzskatījām, ka tur ir liels nepilnības. Un mēs arī pārskatījām vispārējo īstenošanas problēmas. Uh, galveno no tām ir tieši eh, tālākie pasākumi. Un tāpat arī komisijas nevar pamatot atsevišķo projektu izvērtē, izvēli. Mēs uzskatām, ka tie nopietni aspekti, kas ir jāizvērtē arī turpmāk, lai uzlabotu LIFE programmas efektivitāti. Vajadzētu nodrošināt tieši inovatīvu projektu attīstību, kas ir nozīmīgi videi, risināt jautājumus arī par eh, kvalitāti un norādīt arī uz tālāko projektu potenciālu. Uh, Tā kā nav runa tikai par caurskatāmības jautājumu nepilnībām atlases sistēmā, bet reizē arī par to, ka pašus projektus nepareiz novērtē un tam ir negatīvas sekas programmas īstenošanai un atsevišķu projektu īstenošanai. Ja mēs vēlamies panākt, ka mēs nodrošinām vēlamos programmas rezultāts, tad vajadzētu nodrošināt arī, lai to labāko praksi arī atkārto citur. Mēs redzam, ka te ir liela sadrumstalotība projektu starpā un arī skaidrs arī gala ziņojumos neparādās galvenie sasniegumi. Tādēļ komisija vajadzētu nopietni pārskatīt šo tam. Mūsu audits atklāja, ka bieži vien ir pārāk optimistiskas eh, novērtējuma un novērtējuma analīze ir vienkārši, nu, uh, nokopēta no novērošanas ziņojumiem. Mēs redzam, ka 72% gadījumu sasniegt rezultāti sakrīt un ir pārspīlēti. Tātad to, ko norādījuši paši projektu virzītāji un arī monitoringa īstenotāji. Tas viss ir nereti bieži vien pārsteidzoši sakrītoši un pārspīlēti. Mēs nosacījām, ka LIFE programmai ir jāsā, jāizsne, jādarbojas kā katalizatoram. Un tādēļ mūsu novērtējums ir tāds, tie projekti un to iznotie rezultāti būtu jānodrošina, ka tie ir ilgtermiņā, ka tie ir ilgspējīgi rezultāti, tie ir izplatīti visā Eiropā un tos varam arī atkārtot. Šie visi tie būtiskie jautājumi, kas ir jānodrošina. Pat ja viens projekts panāk būtiskus Uh, rezultātus projekta ietveros, tad mēs nevaram teikt, ka tas ir nodrošināts programmas ietveros, bet tieši tas būtu jāpanāk, lai arī labie rezultāti no individuāliem projektiem uh, rezonētu pa visu Eiropu. Mm, mēs vēlamies vēl norādīt uz atsevišķo privātu uh, uzņēmumu īstenotiem projektiem. Viņi uzskata to par strateģisko uh, ieguvumu. Ir ļoti svarīgi tieši skatīties plašāk. Bieži vien projekti ir ļoti tehniski un ar komerc nolūku, un līdz to tu nevaram runāt par vispārējo labumu. Tāpat arī nav skaidri izvērtēts katra individuā projekta atsevišķā ietekme uz vidi. 8 no 23 trim projektiem pabeigtajiem projektiem, kurus mēs arī ir, ap, jā, iepazināmies, nu tie visi tikai tika atkārtojumi, un tas ir diezgan slikts rādītājs. Mēs uzskatām, ka šos jautājumus vajadzētu visus novērst un līdz to uzlabot. Un uzlabot līdz to, lai programmas vidas komponenti. Tādēļ iesakām komisijai ierosināt tieši skaidri noteikto uh, projektu pieteikumu, pie, pie kvalificēšanos, nu, arī atlikušajam periodam, uh, un skaidrā ziņā nosakot stingrākus ierobežojumus. Ir jāpanāk, ka projekti tiek izvēlēti tieši pēc to nopelniem, nevis uz ģeogrāfiskā sadalījuma principa, un nevis mēģinot nodrošināt visiem pieteicējiem vienāds iespējas. Tālāk par novērtēšanu. Ir jānosaka skaidras novērtēšanas formas, un ir šīs novērtēšana jānodalas atsevišķiem jomām - inovācijas kvalitāte, izplatīšana un arī iespējams tālākais ar rezultātu atkārtošanās potenciāls. Kur mēs runājam par konkrētiem arī rezultātu rādītājiem. Mēs vēlamies, lai tie būtu skaidri redzami, lai varētu novērtēt šādu programmas īstenošanu. Monitoringa periodā būtu arī jāiekļau kritiskā analīze, ilgspējība un arī to iespējamās atkārtošanas, duplicēšanas uh, iespējamība. Un mēs vēlamies nodrošināt, ka arī vēlāk to atklāt, at, visu var apstiprināt ar ekspostu vizītēm un novērtējumu. Priekšsādātāji, tas arī viss mans varbūt šorīt uzrunas. Esmu gatavs uzklausīt jūsu jautājumus. Paldies! Paldies! Un tātad vārds referentē Jutai Haugai. Paldies, priekšsādātāji! Revizijas palāca īpašais ziņojums. Nu, mums parasti ir e, ļoti patīk šāda veida īpašie ziņojumi par live programmas īstenošanu un par e, tā rezultātiem. Nu, par, tas reiz arī novērtējums par mūsu darbu, mēs, diemžēl, to noņēmā, saņēmām novēloti. Tad, kad jūs sagatavojāt šo revizijas palāca īpašo ziņojumu, mēs jau bijām pabeiguši savu o, likumdošanu. Mums toreiz likās, ka nu, brīnišķīgi esam pastrādājuši un esam vismaz panākuši konkrētu rezultātu īrijas prezidentūras laikā. Savādāk mēs katrā ziņā nebūtu spējuši izsludināt ir pirmos konkursus laiva programmas ietvaros, ja nebūtu jau pagājušā gada vidū šo likumdošanas darbu pabeiguši. Pirmkārt, līdz ar to godātais priekšsādātāji. Nu, es esmu eh, prie, iepriecināts, ka vismaz viens fans te ir uzradies vairāk šādiem integrētiem projektiem. Priecīgi redzēt, ka jūs tā sakat, bet šie integrētie projekti iepriekš, ka mēs tā viņus nesaucām es atceros Ibērijas pussalas lūsis. Tas bija vienīgais, par ko mēs toreiz runājām. Nu, nākošais īpašais ziņojums droši jums būs jāsagatavo, lai vispār varētu arī novērtēt konkrētos rezultātus. Tas, ko saka revīzijas palāta konkrēti par piešķirtiem līdzekļiem nacionālā mērogā, nu, un tur izsaka arī kritiku par programmas uh, struktūru, nu, tas ir saprotami un tas ir ļoti trāpīgi. Uh, Un mēs, kas pārstāvam arī lielu Eiropas parlamenta grupu un galu galā, arī galu galā tas bija vairākums, kas izteicās tieši pret šādu līdzekļu sadalījumu pēc nacionālajām mm, interesēm. Mēs uzskatām, ka tieši šie projekti bija jādala nevis nacionālā mērogā, bet Eiropas pievienotās vērtības mērogā. Nu, tas, diemžēl, mums neizdevās šo ideju pārliecināt uh, gala rezultātā, un mēs redzam, ka sadalījums tomēr ir pēc nacionālās piedarības. Jo, nu, tam visam iebilda, jeb tieši nacionālu ideju vēlējās saglabāt padome. Mūžīgi mūžos. Bet, nu, protams, ka mēs vismaz panācām tik daudz, kā, ka ir paredzēts arī vismaz šāds metodas izbeigšanas ideja. Par finansējumu. Es ļoti ceru, ka mēs tomēr esam iekļāvuši šeit arī atsevišķus um, punktus, kur mēs tomēr varam arī atkārtot atsevišķos projektus vienā valstī, ko varētu arī tālāk īstenot citas valstis, varbūt ar citiem nosacījumiem, bet lielā mērā, nu tad no kura mēs varētu kaut ko arī nokopēt, mācīties no veiksmīgiem citiem projektiem, jo mēs visu laiku esam par to runājuši esam arī jau, protams, iebild, eh, iekļaujuši tādu ideju pašā programmā, ka ir jāveido šāds tīkls starp dalībvalstīm, dalībvalstu iestādēm, kas strādā ar LIFE programmu. Līdz to tā ir bijusi arī tāda praksa, mācības mums, lai no nu, tās valstis, kur jau tas notiek, Un tajā brīdī, kad izbeigs šo finanšu piešķīrumu pēc nacionālā sadalījuma, tad dalībvalstis varētu labāk attīstīt savus projektus. Un es domāju, ka līdz šim darba programmā, nu, ko piedāvā komisija un padome, un tas vajadzētu, to vajadzētu atspoguļot šajā darba programmā. Uh, Tad ir jāuzdod jautājums komisijai. Cik lielā mērā mm, šī jaunā laika programma no 14 līdz 20 gadam, cik lielā mērā varētu iekļaut revizijas palāts uh, eh, rekomendācijas? Labi, pat programma ir pieņemta, bet darba programmās varbūt varētu tomēr iekļaut šeit atsevišķas rekomendācijas. Tas ir jautājums komisijai. Gan par prioritātēm, gan arī par um, instrumentiem, vai arī par uh, konkursu uh, izsludināšanu. Jūs sacījāt, ka projektu atlasē, uh, nu, tur ir, jūs norādat, ļoti, jūs ļoti kritizējāt šādu projektu atlases programmu kārtību. Un cits jautājums, tad cik lielā mērā konkrēts projekts var kalpot par paraugu citiem. Uh, Jūs sacījāt, ka šobrīd laika programma un īstenotais projekts var strā, darboties kā katalizators atsevišķiem citiem projektiem. Labi izveidots projekts, kur, nu, protams, tērē Eiropas naudu, līdz to tam varētu būt daudz lielāka ietekme. Nu, es vismaz tā ceru. Vēlos Kinčta kungam pajautāt, kā viņš vērtē vai pašreizēja laika programmas uh, budžets. To vajadzētu palielināt, vai ne? Komisija tā arī to ierosina. Nu, tas varbūt nav tik nozīmīgs palielinājums, kā mēs to visu būtu vēlējušies. Un tas arī viss ir iespējams tikai no jaunās sadaļas klimata politikā. Tie ir tikai vienīgie papildus ieņēmumi, kas ir iespējami. Bet kā jūs to redzat? Kāda ir jūsu analīze? Arī daļai, kur jūs runājat par vides politiku un pārvaldību, jūs arī visu to esat izvērtējis un izsekojis, cik lielā mērā ir iespējams šobrīd jau izdarīt kāds secinājums arī par sadaļu klimata politika un to iekļaut jaunajā programmā. Jo īpaši, ja jūs sakat, ka šie projekti līdz šim nav bijuši pietiekami mētiecīgi un precīzi orientēti, nu kā tad tas varētu, uz, ko to varētu uzlabot, ņemot vērā jaunos finanšu instrumentus klimata pārmaiņu, klimata politikas uh, ziņā? vai šajā gadījumā revizijas palāca sagatavotās rekomendācijas varētu jau ņemt vērā, vai jums ir varbūt precīzāks norādes ko jūs varētu tālāk nodot komisijai un um, aģentūrai, kas tieši īsteno. Lai nebūtu tā, ka pēc diviem, trim gadiem mēs atkal dzirdētu vienu un to pašu kritiku. Mēs nevēlamies pieļaut to, mēs vēlamies, lai viss tomēr notiktu labāk un precīzāk īstenot šos noteikumus. Papildus vēl jautājums par jūsu monitoringa komandu. Jūs vairākas reizes jau atcerā, atsaucāties uz monitoringa komandu. Lūdzu, kas tiek pa cilvēkiem? Vai tie ir komisijas cilvēki, vai tie ir jaukta komanda, kur piedalās dalībvalstu ierēģi vai dalībnieki? Kas lūdzu ir šī monitoringa komanda? Es pat darbojos gan vidas komitejā, esmu LIFE uh, referente. Papildus es nodarbojos ar budžeta jautājumiem ļoti mm, padziļināti. Un katru reizi, kad es dzirdu papildus jaunu pienākumu pieprasījumu, es uzreiz, protams, nesaku, ka tāds ir lieki un nevajadzīgi, un saprotu, ka tas varētu būt ļoti arī saprātīgs ierosinājums. Tomēr man interesē, nu kāds taču viņiem maksā par šādu darbu, vai ne? No kurienes viņiem tad šo algu? Uh, varētu mm, atrast līdz to, kā jūs to redzat, vai tad tas būtu jāfinansē komisijai vai dalībvalstīm, un tad uh, tikai notiek iekšējā koordinācija un ziņojumi. Nu, kādā veidā īsti tas notiek? Nu, labi, pietiks varbūt šobrīd. Te ir ļoti daudz kolēģi, nē, nav, nav, nav, nav daudz, bet, nu, vērtīgākie kadri ir atnākuši nicht die Masse macht es, sondern die Klasse. So, als nächstes der Kollege. Nu, ko tālāk vārds uh, eh, Debrandīkungam. Yes, Jutta, thank you. It's... Jā, paldies, Jutta. Tas raksturo live programmu pašu, te nav galvenais kvantitāte, bet gan kvalitāte. Jā, paldies priekšsēdētā. Vispirms es vēlos uzsvērt to, ka mēs runājam par vienu no sekmīgākajām Eiropas finanšu problēmām. Un tomēr mēs redzam diezgan negatīvu vai kritisku revīzijas palātas atzinumu, ko mēs no tā varam mācīties. Pirmkārt, šim ziņojumam būtu jābūt obligātam ne tikai visā, visiem Eiropas lietu uh, studentiem vai citādu eh, disciplīnu studentiem, piemēram, tiem, kas studēja jurisprudenci, bet arī Eiropas Savienības dalību valstu valdībām. Es gribētu jums uzdot jautājumu, vai jūs prezentējat šo pārskatu arī vīdes padomē? Tas būtu ļoti vērtīgi ne tikai vīdes padomē, bet arī finanšu padomē, kurā kopā strādā finanšu ministrs. Tas ir klasiskais paraugs, piemērs tam, kā kaut kas aiziet greizi Eiropas Savienībā. Tas viss ir saistīts ar vienu lietu. Dalība valsts interesē tikai viena lieta attiecībā uz Eiropas budžetu. Un tad mm, skaidrs, ka tas ir, kā mēs piespiesies vairāk līdzekļu varam panākt manā mūsu valstī. Viņus neinteresē programma kvalitāte, tas, kā šie līdzekļi tiek iztērēti, bet viņus interesē, kur tie tiek iztērēti proti viņu pašu valstīs. Jo, ja es palasu revizijas palātas pausto kritiku, tad um, gan 3 par 100 procentiem tiek nosodīta padomis nostāja, ar kur mēs saskārāmies trialogos par LIFE programmu. Jūs uzsverāt, ka tas ir ļoti pieticīgs budžets. Mēs tam pilnīgi piekrītam. Mēs cīņāmies par vienu budžetu, taču padomu negribēja mums piešķirt vairāk. Exactly as... Ir pārāk daudz mērķu, taču arī. Uh, dalībvalstis vēlējas pēc iespējas vairāk mērķi, jo tā tās var panākt vairāk līdzekļu piesaist savām valstīm. Jūs smagi kritizējāt nacionālos piešķīrums. Tā bija viena no smagākajām ciņām, kas mums bija padomu. Visa tā ideja par nacionālajiem piešķīrumiem tādam instrumentam kā LIFE ir pilnīgi smieklīga, un es domāju, mēs esam guvuši sekmes panākot nacionālo piešķīrumu pakāpenisku atteikšanos. Tāda pakāpenis atteikšanos no viņiem, taču mums vajadzētu panākt, lai vispār tāda nebūtu bijuši. Mans galvenais vēstījums ir šāds. Kā mēs varam šo vēstījumu nosūtīt mūsu dalībvalstīm, jo tā ir tā galvenā problēma Jūs savā ziņojumā daudz runājat par komisiju. Es domāju, mums daudz vairāk uzmanības būtu jāpievērš padomē, pašām dalībvalstīm. My, my... Un tad nobeigumā vēlos sacīt atbalstu šai ziņā jūtu haugu. Šis ziņojums ir par laika periodu no 2005. līdz 2010. gadam. Man šķiet, ka 2011. gadā mēs sākām paši šeit darbu pie lai programmas parlamentā būtu bijis ļoti vērtīgi, ja šis ziņojums būtu mūsu rīcībā, pirms mēs būtu sākuši strādāt pie lai programmas šeit, jo visi jūsu izmantotie argumenti, jūsu pārskatā bija tie, ko mēs izmantojām trialogā sarunās ar padomi un komisiju. Un tas neatiec ne tikai uz šo revizijas palātas ziņojumu, bet arī uz citiem ziņojumiem, kurus es redzēju, kas publicēti pēdējo mēnešu laikā. Tie attiec uz iepriekšējo finanšu periodu, un mums būtu bijis, kā parlamentam, ļoti vērtīgi, ja mēs būtu varējuši to saņemt iepriekš mūsu ciņās ar padomu. Un pēdējais papildu jautājums par darba grafiku. Es baidos, ka daudz gadu finanšu schēma nākošajam periodam ir uh, uzlikta konkrēti uz papīra septiņiem uz septiņiem gadiem. Tad mums ir pārskatīšana paredzēta 2016. gadā. Vai jūs varat atrast veidu, kā varētu sākt izmantot pašreizējo programmēšanas perioda uh, tā lai mēs varētu izmantot jūsu pirmos rezultātus jau pārskatīšanai 2016. gadā. Varbūt ir vērts ievērst tāds kā ātros pārskatus, nu, katrā ziņā kaut ko darīt, lai mēs jau 2016. gadā ar šiem secinājumiem varētu strādāt, un tas attiektos ne tikai uz laifu, bet arī uz citiem instrumentiem. Tas tiešām nāktu ļoti par labu, ja tā varētu sniegt ieguldījumu nākotnes vārdā. Uh, pašreizējā daudzgad finanšu schēmas pārskatīšanai. Lielas paldies, tāpēc priekšstādā vārds Eiropas komisija. Paldies, komisijas pārstāvja. Komisija jau ir paudusi savu iespaidu par ziņojumu. Un galvenās ziņojuma idejas jau ir atainots jaunā laifa regulā. Jūs zināt, ka par to tika dzīvīgs priesas debatēs ar padomu komisiju. Es tikai vēlos uzsvērt to, ka nacionālos piešķīrums, kur ziņojums kritizēja nākošajā LF e programmā vairs uh, nepiešķirs, un tad vēl ir e, citi temati, kas parādās juridiskajā pamatā, tad LF programma ir fokusētāka, un tas atainosies nākošajā programmā. Vēl papildus vēlamies norādīt uz dažiem jauninājumiem, jo jaunā life programma nav iepriekšējās precīzi kopija, un es piekrītu Kinšta programmam, eh, Kinšta viedoklim, ka life programma jāizmanto kā katalizators tam, kā jāizmanto budžeta aploksni. Šajā kontekstā integrētais projekts ir solis uz priekšu, tad tam life programma kalpos kā katalizators, bet ir jāuzlabo uh, ietvara īstenošana Eiropas Savienībā. Kā jūs zināt, ir panāks progress gaisa pies, kvalitātes, ūdens kvalitātes jomā ir jānodrošina. Tur ir nodrošināts vismaz tā, ka līdzekļi tiek izmantoti, lai palīdzētu vismaz dažām valstīm, kur ir grūti īstenot pārvaldības plānu piešķirot attiecīgos fondus šai jomā, piemēram, lauka attīstībai, kohēzijas politikas līdzekļi, jo tajos ir vairāk līdzekļu, un tas arī atainosies šai programmā tādos tematos kā daba, atkrituma apsaimniekošana, ūdens un gaisa kvalitāte. Un papildus tam jauninājums finanšu instrumentā ir tāds, ka uh, Kā zināt, mums ir diskusijas ar dalībvalstīm pirmās daudzgadu uh, programmas ietvaros. Dalībvalstīm ir grūti pieņemt uh, šādu instrumentu izmantošu tik mazās programmas ietvaros kā laif. Taču pilotu pro projekts ir pieņemts un tad būs iespēja mums paskatīties un pārot, cik lielā mērā finanšu programmā garboties klimata uh, pārmaiņu novēršanas un bioloģiskās daudzveidības uzturēšanas jomā. Un nākošais juridiskais pamats uh, eh, dos eh, iespēju LIFE programmai izpildīt savu katalizātoru lomu. Un tas šo programmu padarīs efektīvāku. Papildus tam vēlos uzsvērt, ka mums ir jauna informācijas un pārvaldības tendence, kā referents sacīja Tas ļaus uh, kopīgi īstenot uh, regulējušo ietvaru dalībvalstīs. Tas arī atbalstīs, sniegs atbalstu institīvu, lai izveidot projektu tīklus, panākot, ka dažas valstis īstenojot live programmu mācās no iepriekšējo valstu, kas to ir izmantojušas pieredzes un tad arī Eiropas Savienības regula labāk tiek īstenot dalībvalstī, un tas, tas arī paredz attiecīgos instrumentus vidas politiku īstenošanai. Paldies. Paldies, turpin priekšstādātājs, daži citi kolēģi vēl izteikt. Sandrina Beļie, lūdzu. Merci, monsieur. Paldies, priekšstādātāji. Vēlos vispirms pateikties Kište kungam par viņa klātbūtni un par viņa uzstāšanos. Uh, um, sniedzot revizijas palātas secinājumus par šo programmu LIFE. Kolēģi jau atgādināja, šis ir svarīgs instruments Eiropas Savienības vidas politikas īstenošanas jomā. Diemžēl šis instruments ir tikai ūdens lāse visā Eiropas Savienības budžetā, Tomēr šī lāse arī attiecas uz Eiropas parlamentu un mūsu referents veikto darbu. Mēs būtu gribējuši budžetu palielināt šai programmai. <laughs> Šīs palielinājums būtu vēlams. Un vēlējamies arī paplašināt aptvērumu attiecībā uz bioloģisko daudzveidību. Runājot par pašu programmu, mani kolēģi jau ir atgādinājuši, ka šeit izskanējuši secinājumi. Man ļauj domāt, ka ir daudz vēl eh, iespēju kaut ko uzlabot un arī varu atbalstīt to viedokli, ka šeit izskanēja, ka, diemžēl, mūsu rīcībā nebija šie revizijas palātas secinājumi pirms diskusijām par jauno LIFE programmu. Taču ceru, ka nākotnē mēs varēsim iegūt šo informāciju agrāk. Un veids, kā uzlabot būtu šo programmu, ir labāk finansēt mērķtiecīgos projektus. Tiem jābūt ir gan redzamiem. Uh, lai varētu uh, pašu projektu un tā finansējumu atkārtot citur. Runājot par prasībām, protams, kopā ar ekoloģistiem mēs arī uzskatām, ka mums Eiropas komisijai jāuzdod divi jautājumi. Pirmais attiecas uz komisijas vēl finansēt kompensēšanas projektus bioloģiskās daudzveidības jomā Eiropas Savienībā. Šis projekts skaidriem vārdiem sakot, ir eh, tikai izdomājums, jo mēs zinām, ka tāda vienota sistēma nav izveidojama. Taču mums vēl jodas, rodas jautājums, kāds ir prasības visām iesaistītajām pusēm eh, pēc finansējuma, lai saglabātu bioloģisko daudzveidību. LIFE projekts e, šiet izpilda Eiropas Savienības pazīstamās politikas e, prasības, tātad dzīvotņu un putnu direktīvas prasības, taču kompensācijas mūsu skatījumā paliek vēl neatbildāts jautājums, proti, kādām Eiropas Savienības politikām atbilst šis budžeta piešķīrums izvēle par šo piešķīrumu šī kompensācijas politika bioloģiskās daudzveidības zuduma gadījumā. Tad mans jautājums par bioloģiskās daudzveidības kompensācijas finansēšanu, tātad uz kādu pol kopienas politiku tas atbalstās un vai komisija un revīzijas palāta uzskata, ka tas ir labs veids, kā izmantot šo budžetu, budžetu kas jau ir gan ierobežots. Mans otrais jautājums attiecas uz. Um, tiem finansē, to finansējumu, kuru komisija ir paredzējusi LIFE uh, projektam klimata apakšprogrammai. LIFE programmas uh, sekmes, jūs jau minējāt, balstās uz uh, tā spēju finansēt nelielus projektus. Taču mums saka, klimata ģenerāla direktorāts vēlas izmantot 80 miljonus eiro. Uh, lai piešķirtu finansējumu privātām bankām. Mans jautājums ir vienkārši. Pirmkārt, vai šī informācija ir pareizi? Kā komisija var attaisnot šādu laifu budžeta daļas izmantojumu un ko jūs, Kinšta kungs, domājat par laifu budžeta šāda daļa, eh, laifu budžeta daļa šādu izmantojumu? Paldies, paldies, tāpēc priekšstādātais. Un Nobeigumā Ļubičevis kundzei vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu ārkārtīgi gandarīta par šo ziņu un vēlos uzteikt Inštūnu jūtu par viņu sacīto attiecībā uz life programmas finansējumu izmantojumu. Es domāju, ka šī programma ir ļoti vērtīga, kaut arī tā nav tik populāra manā dalībvalstī. Šī apsvēruma dēļ es uh, vēlētos gūt iespēju apspriest šo ziņojumu dalībvalstīs. Ļoti svarīgi īstenot nacionālos pasākums, lai uzlabotu dalībvalsts līdzdalību programmā. Runājot par efektivitāti Mums ir nepieciešami efektivitātes uzlabošanas pasākumi, jo šodien mēs dzirdējam, ka šajā ziņā ir zinām trūkumi. Dažās dalībvalstīs valda uzskats, kā live programma un ar to saistītie līdzekļi ir kaut kas neizbēgams. Un live programmu uzskata par kaut ko pašsaprotamu. Līdz ar to neviens neko nedara programmas kvalitātes uzlabošanas jomā, nevien tas neinteresē. Vai pastāv kāda analīze vai statistiski dati pār tām dalībvalstīm, kas izmanto šo finansējumu plašāk? Es te nedomāju par mm, kāda vainošanu, saucot viņu vārdā, taču es domāju, tas ir labs veids, kā panākt to, lai netik labie eh, skolēni uzlabo savus sekmes. Tāpēc es uzskatu, ka varbūt jums būtu jāsniedz eh, informācija par to, un šo informāciju var izmantot mūsu dalībvalstīs. Paldies! Un tagad nobeigumā vārds atkal Janam Kinštam, lūdzu. Yeah, thank you very much. Liels paldies par komentāriem un reakciju. Iesākumā vēlos sacīt, ka es esmu arī laiva programmas fans, un tas ir tas iemesls, kāpēc esmu tik priecīgs par to, ka mans uzdevums ir eh, rast iespēju mūs uzlabot šo programmu. Atbildēšu uz Kaugas kungas komentāriem iesākumā. Vispirms sīņu ziņojuma publicēšanas laiks. Jā atklāt sakot, arī mums tīla pat, patikt, ja pirms programmēšanas perioda mēs varētu ja, dubultot savu perso personālu skaitu un tad pēc tam ieturēt divu gada brīvdienas, jo audit perioda beigās e, skaidrs, ka vairāk ir darba nekā programmēšanas perioda sākumā, un darba grafiks arvien mums ir problemātīgs, mēģinām darīt visu, kas mūsu spēkos, un Gebrandī kungs, budžeta komitejas pieredzējušais deputāti zina, ka mēs darām visu, ko varam, lai samazinātu audita, ja revīzijas ziņojumu sagatavošanas laiku, un tomēr 2014. gada vidū, janvāra vidū tika publicēts šis ziņojums, kaut arī tik vēl tas ir ļoti vērtīgs, jo ne viss, ko mēs šeit rakstām šeit ziņojumā, ir e, kaut kā pārstrādājums tādā darbībā kā regula, piemēram, jo daudz mūsu secinājumi, ierosinājumi ir diezgan saistīti ar e, sekundārajiem tiesību aktiem, deleģētiem aktiem, piemēram, tādiem jautājumiem, kā jūs sacījāt, e, daudz gadu finansējumu programmu. Ir daudz, kas vēl darāms ar šiem secinājumiem, kā tos var izmantot. Uh, provizoriskie rezultāti no komisijai bija pieejami, ja, nemal, bija pieejami, ja nemaldos 2013. gadā vidū, tātad daži problemātiskie punkti, kas skar šai ziņojumā, bija jau iepriekš zinā, un pirms pieciem gadiem, pat vairāk kā pirms pieciem gadiem, mēs bijām publicējuši īpašo ziņu par citu Life programmas komponentu, Life Nature, Life Nature Life daba nav tas pats, kas eh, life eh, environment, life vide, un eh, tur arī daži problemātiski jautājumi jau atainojas. Jā, integrējušies projekts ir jauns elements, kurš mūsu skatījumā ir iedvesmojuši. Mēs nekad negribam iepriekš jau solīt, ka viss būs baigi labi, bet beig beigās mēs redzēsim, kā mēs varam veidot eh, sinerģiju starp Life Environment un Life Nature, piemēram, iesaistot nacionālos eh, fondus vai Eiropas Sanības fondus. Un integrētā projekta definīcijā ir paredzēts, ka tie ir reģionāli, nacionāli vai pat daudznacionāli projekti, tādi šādas nozīmes projekti, un par to tad ir jābūt arī LEF projektiem. Par nacionāliem piešķiram, es domāju, mēs šeit ziņā esam visi vienā laivā, vienas prādas, ne parlaments, ne revizijas palāta, ne komisija nebija nacionālo piešķirumu fani. Jaunajā regulē ir paredzēta, ka jaunā programmēšanas perioda pirmajā pusē vēl ar vien būs šī nacionālā piešķiruma sistēma. Manā skatījumā tā ir visnotaļ pārbaudām, jāņem vērā arī citi attiecīgās regulas panti. Ja pareizi saprot, tad nav pareizi, ka dalībvalsts saņem šos līdzekļus, ja tā nevar eh, piedāvāt pietiekoši labu kvalitatīvu projektu. Lūdzu, neaizmirsiet, ka tie ir tieši pārvald, tas ir tieši pārvaldīts izdevuma tips. Tātad komisijai jābūt ir gan spēcīgai. Ja dalībvalsts nevar iesniegt tādus projektus, kas uh, būtu konkurēt spējīgi salīdzinājumā ar citu dalībvalstu iesniegtajiem projektiem, tad uh, nacionālais piešķīrums ir tikai indikatīvs, un tad var arī pārdalīt budžetu tām dalību valstīm, piešķirot vairāk, kas ir piedāvājuši labāks projekts. Tad vēl arī papildu pasākumu, kas ir paredzēta regulā, viedokļa apmaiņa, dalībvalsts kapacitātes veicināšana, piemēram, ir mazs izmantojums kādā dalībvalstī šim projektam. Neviens nevarētu apgalvot, ka mēs tikām pamas novērtā un tāpēc mēs nevaram citiem konkurēt. Tāds vēl ar vienu ir šī, šis kompromiss starp parlamentu un padomi. Un es domāju, ka dalībvalsts jau daudz būs mācījušās no pirmā daudzgad pārvaldības eh, plāna, un tad eh, otrajā daļā nacionālās, nacionāla piešķīruma eh, tiks izslēgt. Jā, atkārtošana, pieredzes pārņemšana mums ir mm, ļoti svarīga, jo šī programma, kā zināms, ir tikai piliens jūrā ņemot vērā veselo saprātu, ne tikai to, kā mēs to saprotam, bet arī to, ka tas atainots iepriekšējā regulā un pašreizējā regulā. Šim projektam ir jābūt par katalizatoru kādai, kādām izmaiņām vīdes jomā Eiropas Savienības līmenī. Manā skatījumā vai mūsu novērojums ir tāds, ka pieeja projektiem parasti ir no lejas uz augšu, nevis no augšas uz leju. Uh, tur, kur eh, tiek eh, noteikts galvenās prioritātes. Projekti. Projektam jābūt tādiem, eh, kas liecina par to, ka tos var pārņemt citām dalību valstīm. Tam jābūt tikai nacionāla dimensija, bet ES dimensija. Šī audita. Šīs revīzijas ietvaros es redzēju divus projektus vienā dalībvalstī, un es nespēju saskatīt, kā šie projekti var būt stimuli uh, Eh, plašākām izmaiņām kaut vai tīri vides jomā. Tie bija ļoti tādi ierobežoti eh, projekta līdzekļu saņēmēji guva labumu, bet mm, tas nekād neiz, neizpaudās kā mm, ideju tālāk izplatīšanai. Jūs zināt, ka š, no 23 projektiem tikai 8 projektu pieredze tiks atkārtot citur. Manā skatījumā tas ir ļoti zems rezultāts. Komisija apgalvo, ka inovatīvu projektu gadījumā nevar gaidīt tā augstu rādītāju. Nu, mēs neesam naivi, mēs neuzskatām, ka 100% no LIFE eh, projektiem eh, būtu tādi, eh, kas noteikti varētu tikt atkārtot, taču viena trešdaļa tas ir pārāk maz. Ziņojumā, pievēršoties citiem jautājumiem, ir taisnība. Mēs pievēršamies tai problēmai, ka ir uh, maz projekts, maz budžets, bet liels ambīcija. Mēs vienmēr cenšamies izvairīties no diskusijām, cik lielam ir jābūt budžetam vienam vai citam pasākumam, jo mēs uzskatām, ka tas ir budžeta iestāžu pārziņā. Un tomēr mēs gribējam parādzēt, kā plašajiem uh, iepriekšējās laika programmas mērķiem uh, budžets nebija gana liels. Jūs varat iedomāties, ka vienai prioritātes jomai vienā valstī, uh, vienā jomā mazāk par vienu projektu var uh, finansēt, tad kā tad izpaužas kon konkurence, bet mēs atstājām to budžetu iestāžu ziņā, cik lielam jābūt budžetam, taču, ja, kā mēs sakām, Čehijā, ja par mūziku maksā par maz, tad eh, koncerts būs gana īs. Taču runājot par klimatu, to es atstāšu sava uh, kolēģi ziņā. Runājot par uzraudzības komandu, nav manā kompetencē nozīmē tur cilvēks. Ir tādi aspekti, kurus nevar skatīt ehm, komandas, ehm, pārstās komandas, ir tāda aspekta, kas jāskatā tieši monitoringa komandu ietvaros. Ir tie aspekti, ir jānosaka tieši monitoringa projektā, ņemot vērā konkrēto projektu. Te nav runa tikai par uh, menedžmentu, bet arī par komisijas atbildības sniegšanu jums. Jā, Gerbrandī kungs, jautājums par padomi. Nākošais nedēļa notiks uh, vides padome, un tad mēs redzēsim, kāda ir virzība, kāda būs interese. Ekofin mēs to vēl nevaram piedāvāt, mēs ar vienu esam gatavi to darīt, taču redzēsim, vai tas ir vēlams. Mēs apspriedām daudzus ziņojumus kopā ar Kokobu. Jums ir taisnība, ka dalībvalstīs vispār ir tendence ne tikai attiecībā šo vīdes programmu, bet arī lauka attīstības programmu, lai mērķi būtu pēc iespējas vispārīgāki, pēc iespējas visatvarošāki, ja vispār es tos varu nosaukt par mērķiem, tā lai mm, šos mērķus varētu pievilkt aiz ausīm pie jebkura projekta. Mm, diemžēl atbild padomē ir tāda, ka ir nepieciešama elastība, nu savā ziņā tam var piekrist, taču uh, tas nevar būt uz skaidri definētu mērķu rēķina, ka pēc tam nevar izvērtēt, vai šī programma bija efektīva vai nē, vai tā izpildīja mērķis vai nē. Mums arī pašiem ir jānosaka mērķi. Eh, tad, ja dalībvalstis savā programmēšanas programmas dokumentā nav noteikušas konkrēts mērķis. Bieži vien, no otras puses, mēs apgalvojam, ka komisijai ļoti bieži ir tiesības piekrit vai nepiekrit programmas dokumentiem vai nu tiešajā pārvaldības vai netiešās pārvaldības jomā. Tātad eh, komisijai ir jābūt stingrākai ierobežojot pārāk izplūdušas mērķis, runājot par nākošo revīziju. Revīzijas palātā ir ieras, ka katrs uh, audita ziņojums iz, e, ir pēc divu, triju gadu pārtraukuma konkrētajā jomā. Tātad mums ir jāskatās, kā komisija reaģējusi uz mūsu novērojumiem iepriekšējā ziņojumā, un par to mēs informēsim parlamentu. Mēs katrā ziņā vienmēr mēģinām mūsu ziņojums izstrādāt Eh, loģiski tā, lai būtu pietiekoši daudz projektu, kurus mēs varam revizē, revidēt, un tad, lai tas sniegtu pietiekoši pamatu secinājumi. Beļģē kundzes jautājums es eh, labāk atstātu komisijas ziņā, jo man šie tie galvenokārt attiecās to. Es, piemēram, nevaru runāt par eh, budžetu, jo no tā mēs parasti atturamies. Un jā, ja, Lodževas kundze, es tiešām būtu priecīgs tad, ja dalībvalsts tiktu informēts par šo uh, ziņojumu. Šai ziņojumu skatījumā, skatījām piecas dalībvalsts, taču tās drīzāk ir dalībvalsts, kuras visplašāk izmantoja LIFE līdzekļus. Mēs te nevēlamies izšķirt, kur ir labākie skolēni, kuri nav tik labi, bet uh, Mēs zinām, ka šādas programmas, kādas uh, bija piecās dalību valstīs, varētu būt arī citās valstīs. Kaut arī decembrī Bulgārija netika atlasīta kā pārbaudas valsta, tomēr mm, mēs pieņemam, ka līdzīgs projekts būtu varējis būt arī tur. Lūdzu, dod vārdu savam kolēģim. Kolēģi. <laughs> Jā, paldies. Ja runājam par izmaksu palielinājumu uzraudzības eh, grupai, tad jāsaka, šī uzraudzības grupa jau darbojas. Tajā ir iesaistīts eh, uzņēmumu konsorcijas, kas palīdz komisijai sekot eh, projektu īstenošanai. Savā ziņojumā mēs ieteicām uzlabot, piemēram, uh, novērtēšanas procesu, kā arī ieteicām iz, eh, izvērst tādu ļoti visaptverošu novērtējumu attiecībā uz budžeta izpildi. Tajā pat laikā m, mm, nebija informācijas par šo eh, īstenoto projektu reālo ietekmi, neizmanto to potenciālu un tam līdzīgi. Tātad mēs negribām uh, lielākus izdevumus, bet mēs vienkārši gribētu redzēt, lai šīs grupas veiktais darbs varētu kļūt kvalitatīvi labāks. Uh, Ja runājam par klimatu, tad man šķiet, ka komisija, protams, vislabāk uz to varētu atbildēt, bet ņemot vērā to, cik neliels budžets ir pieejams. Vēl jau vairāk ņemot vērā to, ka lielākā daļa no šīs naudas aiziet pētījumiem, tad dažādu aktivitāšu saskaņošana un koordinācija politikas īstenošanai būtu ļoti noderīgi, tomēr tas netiktu izmantots, lai finansētu liela mēroga pasākums. Juta Hauklūds. Finansinstrument. Mans jautājums par finanšu instrumentu. Un kādā veidā jūs vērtējat? Vai šīs klimata politikas finanšu instruments, par ko mēs iepriekš runājam. Tātad šī nauda, kas nav pietiekamā, apjomā tik un tā jau pieejama, tagad vēl tiek novirzīta arī bankām, lai īstenot atsevišķu projektu, vai tas tiešām ir mērķiecīgi un pareizi. Jūs runājat jau par šo ziņo, ziņojumā, jūs runājat par veco programmas varbūt uzstādījumu, kas nav pietiekami mērķiecīgs. Vai ar šo finanšu instrumentu mēs tad pēkšņi tad to mainām? vai papildus vēl nepieciešami jauninājumi kaut kādi. Kas tas varētu būt? Vai kaut kādā veidā koncentrēt šos līdzekļus? Möchten Sie? Well, I... Jāsaka, diemžēl es patreiz uh, nevar atbildēt, eh, kāds būs šo finanšu instrumentu efekts vai ietekme. Tomēr es nedomāju, ka tas ir saistīts ar eh, laifu mēķu sašaurināšanu. Ziņojumā eh, mēs teicām, ka iepriekšējās divas prioritārās jomas bija ļoti plašas, un daudz pasākums varētu finansēt arī no nacionāliem finanšu indikatoriem. Uh, Un jāsaka, ka problēma bija tā, ka nebija pietiekami liela veiksmīgu projektu masa vienā atsevišķā jomā, kas varētu novest pie reālas politikas maiņām vai arī vidas politikas uzlabošanai Eiropas Savienības līmenī. Tādēļ neesmu pārliecināts, vai finansēšanas instrumentu jautājums ir svarīgs teiksim, šai mērķēšanai, ja es pareizi sapratu jautājumu. Okay. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Möchten die Kommission? Labi, ja šobrīd neviens vairāk nelūdz vārdu komisiju. Uh, eh, Deža Klimjā. Jā, paldies. Došu vārdu kolēģei par klimata jautājumiem. Uh, Bet pa priekštais vārdu no savas puses. Paldies Klimča kungam par eh, šiem rekomendācijām un par to, ka viņš arī norāda, ka komisija varētu efektīvākā veidā arī organizēt šo programmas īstenošanu. Bet, nu, kādā ziņā mēs arī runājam par konkrētiem pielikumiem un arī finanšu instrumentiem. Ko es varētu norādīt? Konkrēti mētiecīgie projekti Nu, īstenībā te jūs runājat par tiem projektiem, kurus īstenam Life 3 programmas ietvaros. Tātad tā ir vecā programma, un tā ir jaunā Life Plus programma, un līdz to tur jau ir iekļauti jauni indikātori, mērķa izvērtēšanas un efektivitātes indikātori ir iekļauti. Līdz ar to tas, ko revizijas palāta runā, viņi runā par pagājušo posmu, un Life 3 eh, tas tiešām tā bija. Tālāk, par šajām jaunajām programmām un ne, papildus iespējami finansēt arī bioloģisko daudzveidību un tās atjaunošanu. Lai gan arī pat e, natūrā un putnu un dzīvotņu direktīva ļoti skaidri pasaka, vēlos skaidri noteikt. Ja mēs runājam par bioloģiskās daudzveidības atjaunošanu un tāpat arī koneks iekļauto uh, indikātoru, nu, tas ir skaidri iekļauts šeit programmā. Vienlaikus, kā es norādīju, integrētie projekti, par ko es arī iepriekš runāju, tas, protams, papildus pieprasa um, augstāku finansējumu un arī piesaistīt kohēzijas līdzekļus. Un mēs arī vēlamies to nodrošināt, lai vienlaikus skaidri balstoties uz skaidru juridisko pamatu, mēs nodrošinātu gan dabas aizsardzību, gan arī bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Bet es došu vārtāt kolēģiem par klimatu jautājumiem. Jā, paldies par šo jautājumu attiecībā uz finanšu instrumentu izmantošanu eh, klimata apušu programmā, jaunajā LIFE programmā. Ja paskatāmies uz eh, izaicinājumiem šajā jomā, tad eh, līdz 2020. gadām mums ir trīs mērķi pār siltumnīca efektu gāzu emisijām. Tur mēs esam uz pareizā ceļa Otrs mērķis attiecībā uz atjaunojumiem energoresursiem, šeit arī esam ceļā uz mērķu sasniegšanu, un vēl ir trešais mērķis par energoefektivitāti. Šeit mēs atrodamies ļoti tālu no e, iecerētā. Lai šo mērķi sasniegt, mums ir nepieciešami specifiski instrumenti, lai piesaistītu vairāk finansējumu energoefektivitātes pasākumiem. Tādēļ gribām uh, e, šo problēmu risināt ar live programmu, un tā ir joma, kur mēs varētu pārbaudīt jauns risinājums. Energoefektivitātes projekti dos izmaksu ietaupījumu ilgtermiņā, tādēļ tos vislabāk var finansēt ar kredītiem, nevis dotācijām, jo dotācijas ir ļoti dārgs m, publisko finanšu līdzekļu izlietojuma veids. Tajā pat laikā privātais sektors nav gatavs eh, izsniegt šos kredītus, tīri tāda struktūrāla problēma dēļ. Eh, banku nozare nav apzinājusi šo tirgus segmentu un eh, ieņēmumi ir pārāk nelieli, lai tas būtu pievilcīgi banku sektoram. Tādēļ mēs nevaram testēt šīs jaunās finansēšanas schēmas, izmantojot banku sektoru, bet mēs gribam sadarboties ar bankām dalību valstīs, lai tās varētu izsniegt kredītus nelieliem projektiem, ko realizē vai no atsevišķas mājasaimniecības vai nelieli uzņēmumi energoefektivitātes ietveros. 80 miljoni nav liela nauda, bet mēs varētu šo schēmu pārbaudīt vai notestēt vairākās dalību valstīs. Pēc dažiem gadiem mēs zināsim, kādi ir rezultāti, un mēs redzam, ka ir jau iespējams replicēt šo schēmu, izmantojot struktūru fondus. Tādēļ ļoti iespējams, ka šis jaunais instruments eh, tiks eh, pārbaudīts un, un arī tālāk īstenots dalību valstīs un reģionos, izmantojot struktūra fonds. Tā kā mēs to redzam kā potenciāli ļoti efektīvu veidu um, valsts vai publisko finanšu līdzekļu izmantošanai. Tas ir arī cieši saistīts ar energoefektivitātes rīcību politiku un uh, rīcību plāniem, kas dalību valstīm ir jāpieņem līdz šī gada aprīlim, lai varētu saņemt finansējumu. Piemērs varētu būt programma dalībvalstīs, kur 5% ir dotēcijas energoefektivitātes projektiem, bet uzņēmums vai mājasēmniecība, kas ir saņēmējs, finansē atlikušos 95%. Šeit varētu piesaistīt uh, kreditēšanas schēmas atvieglotiem noteikumiem. Tādēļ mēs paredzām, ka tā varētu būt laba iespēja pārbaudīt šo jauno instrumentu. Vēl viens instruments, ko pārbaudīsim, sauc dabiskais kapitāla finansēšanas instruments. Mēs zinām, ka Mums rodas milzīgas izmaksas, realizējot pasākums, lai cīnītos ar klimatu pārmaiņu sekām, un mēs redzam, ka mūsu rīcībā nav pietiekami daudz līdzekļu, lai šīs problēmas atrisināt. Tādēļ eh, mums būtu nepieciešams eh, um, atrast veidus, kā piesaistīt privāto finansējumu. Un tieši šis finanšu instruments varētu ļaut mums eh, notestēt labākos risinājumus. Tādēļ mēs esam ierosinājušos divus finanšu instrumentus iekļaut jaunajā LIFE programmā. Paldies! Paldies Kovutas kundzei. Es. Es vēlētos, lai jūs tiešām būtu arī tad eh, tikpat labi komisāru kolēģijas vidū, un viņi arī jūs uzklausītu. Par 30. gadu mēs noteicām, ka jābūt šim saistošiem trim mērķiem. Komisija trūka šīs drosmes šādus mērķus nodefinēt atjaunomā enerģijā, tur ļoti vājš rezultāts. Nu, bet par laimi viņi jau tūlīt izbeigs savu darbu un cerams, ka jaunā komisija tad būs dzirdīgāka un arī piekritīs simtprocentīgi tam, ko jūs sacījāt. Būtu brīnišķīgi, ja viņi vairāk uzklausītu savus dienestus un darbiniekus, jo tas ir precīzi tas, ko arī mēs sākam. Vai vēl kāds vēlas ko izteikties? Nē, par šo tēmu nē, labi, tad paldies komisijai. Un jums, protams, tad arī vēl jāturpina iekšējās komisijas. Jums noslēguma vārdi? No, first of all, thank you. Jā, paldies priekšsēdētāji un vēlreiz paldies par to, ka uzaicinājāt uh, mani piedalīties uh, jūsu komitejas sēdē, lai pastāstītu par jauno LIFE programmu un jauno regulējumu LIFE programmā. Es uh, gribētu piebilst, ko aizmirsu sākumā. Ja regulā ir atsevišķas daļas, kas būtu jāregulē caur diliģētajiem aktiem, tad tas ir trešā panta, trešais punkts, kur iet runa pār uh, izpildes indikatoriem. Es uzskatu, ka šīs punkts būtu labāk jāizstrādā un savā ziņojumā esam kritizējuši to, ka galveno uh, kārta fokus ir uz indikatoriem, nevis uz rezultātiem, bet mēs gribētu, lai, teiksim, šie indikatori atbilstu Eiropas Savienības uh, vides uh, politikai, kā arī dalību valstu attiecīgajām stratēģijām šī indikātora loģika ir uh, vairāk uh, orientēta uz rezultātu, nevis uz konkrētu ietekmi. Tādēļ mēs gribētu, lai šie izpildes indikātori tiktu attīstīti tādējādi, lai tie vairāk atspoguļotu konkrēto ietekmi, ne tikai rezultātu. Un vēlreiz paldies par jūsu izrādīto interesi attiecībā uz mūsu ziņojumu un ar uh, prieku sadarbosimies ar jums arī turpmāk. Paldies par šīm interesantām diskusijām. Mēs arī jūsu labprāt uzklausījām un ceram, ka arī cits iestādes jūs uzklausīs. Un jūs arī uzklausiet mūs, līdz to esam izskatījuši jautājumu. Tagad vārds un dosim vārdu Karlam Sliteram. Lūdzu, vārds tev kā. Uh... Paldies! Um, I uh, read the list. Es uh, izlasīju deleģēto aktu sarakstu un um, skatījos, ka tas attiecās arī uz um, šķidro tauku un eļas transportēšanu pa jūru. Tātad, ja tiek transportēta eļļa vai šķidrie tauki, kas ir domāti pārtikai, tad ir jābūt īpašai tvertnei. Uh, komisija saka, ka tas ir dārgi, tas radīs problēmas, un uh, viņi aicina darīt to tā, kā tas ir bijis līdz šīm. Uh, un ka varētu pieļaut, ka iepriekšējās pašās tvertnēs tiktu pārvadātas nekaitīgas ķimikālijas. Un tad mēs sakam, jā, nu tas ir labi, jā, šīs tvertnes tiek tīrītas, bet ja mēs paskatāmies uz šīm vielām, pieļaujamām vielām, tad nozars standārts ir augstāks nekā komisija, piemēram, to atļauj, piemēram, baltās minerālēļas kur nozari saka, ka tām būtu jābūt pārtikā izmantojumām, bet komisija to neatrunā. Bet šīs uh, vielas, ja tās ir pat nedaudz piesārņotas, varbūt ļoti tokti, toksiskas, uh, kādas tad ir garantijas, ka šīs tvertnes tiks pienācīgi iztīrītas? Es nekur nevarēju atrast šāds garantijas. EFSAS apstiprinājuma pamatā ir apliecinājums vai solījums, ka tvertnes tiks kārtīgi iztīrītas, bet es neredzu nekur konkrēti uzrakstīts komisijas prasības operatoriem, lai viņi pierādītu un lai būtu iespējams pārliecināties, ka šis konteiners ticis attiecīgi iztīrīts. Piemēram, ja šīs tvertnes tiek uzpildīts Indonēzijā vai kaut kur citur, kā mēs varam pārbaudīt to tīrību. Piemēram, butilēteris, kas ir um, uh, dagvielas benzīna sastāvā. Uh, šī viela tās garšas īpašības ir ļoti nepatīkams un pat neliela tās klātbūtne var padarīt uh, pārtikas produktu par nelietojamu pārtikā. Bet kāds mums ir pārliecība, ka šī viela piemēram, nenonāk ūdens apgādes sistēmā Indonēzijā vai kaut kur citur, kas tiek attiecīgi izmantots šo tvērtņu tīrīšanai. Ir vēl dažas citas vielas, kas man liekas dīvainas. Un es neredzu nekādu būtu pamatojumi būt drošiem, ka EFSAS prasības attiecībā uz tvērtņu tīrīšanu tiks izpildīts. Par spīti tam lielākā daļa eiropiešu teiks, ka ja tas nav bīstami, tad tomēr ir dīvaini, ka mans lietotā olīveļa tiek pārvadāta tvertnē, kur, piemēram, sērgās pirms tām tikusi pārvadāta. Pie patreizējiem apstākļiem es esmu pret šādu priekšlikumu. Komisūn. Labi, vārds komisijai. Mm, paldies, priekšsādātāji. Šis priekšlikums ir, eh, nu, tas ir vienkārši pielego tas, kas jau kopā ar no nu, 96. gadu, vairāk nekā desmit gadus, un uh, vienkārši tas, ko mēs piedāvājam šeit, atjaunot šo ķīmisko vielu sarakstu, kurus var izmantot arī pārvadājumos, pirms tiek pārvadāt arī eļas, kas ir domāts pārtikās patēriņam. Nu labi, te mēs vēlamies norādīt uz piecām lietām, lai mēs norādītu šo mūsu varbūt pamatojumu. Pirmkārt, šāda likumdošana nekas nav jauns, tas jau ir spēkā un gal galā mēs to, piemēram, arī attiecībā uz trešām valstīm, attīstības valstīm, un mēs vēlamies norādīt, lai tāds pašs normas un certifikāts būtu saistoši viss eh, un piemērots globālā mērogā. Mēs vēlamies izstrādāt šādu kodeksu, kurā ir iekļauts vielu saraksts, kurus tomēr var arī tad pieļaut, un šis darbs, nu, mums tas šķiet ļoti nozīmīgs jo mēs vēlamies, protams, lai būtu ļoti skaidrs ierobežot ķīmisko vielu saraksts, lai nebūtu tāda iespēja, ka kāds sāktu transportēt pirms tam bīstams ķīmiskas vielas. Tādēļ te ir runa par arī finanšu un ekonomiskiem apsvērumiem, jo šīs lielās, uh, lielie kuģi, kas arī transportē eļu, nu, viņi jau taču nevar vienkārši vienā virzienā braukt tukšā. Nu, tas tehniski ir neiespēja vienkārši no to pieprasīt. Tādēļ, ja kuģis ceļo e, pirms to pirmajā vismaz maršruta posmā, tas ir skaidrs, ka, lai nodrošinātu vispār kaut kādu ekonomisko rentabilitāti, tas jādara. Un ja mēs pieņem piespiežam e, kuģot tukšā, tas ir būtu nopietni sekas, e, un tās cenas varētu pieaugt pat par 6% pārtikas šīm produktiem. Otkārt, vidas aizsardzība. Kā es teicu, jau nevar šie kuģi kuģot tukšā. Līdz ar to. Nu, tad eh, sanāk, ka kuģi tad, eh, ja vispār neko nepārvadā un, un ja jūs no kuģa šos kravas neļaujat pārvadāt, tad tas jā, jāpārvadā savādāk. Un Protams, arī jūs arī iztukšojot šos tankerus, tad sanāk, ka jūs arī varat arī veidot fitoplantonu, kas arī īstenībā kļūst toksisks, un tas ir nāvējošs daudzajiem gliemjiem. Un bezčāls gliemveidīgajiem, un līdz to tas ir nopietnas arī apdraudējums, un mēs vēlamies samazināt šādu iespējamo tīrīšanu un noplūcēks. Treškārt, šāda veidā iespējamā saindēšanās vai smakas vai tas, ka samazinātu eļas kvalitāti. Nu, par tādām vienmēr tiek ziņots, un mēs esam saņēmuši ziņojumus, ka 18 gadu laikā, kopš ir pieņemts spēkā pirmās normas, līdz tas tad bija 96. gads, ka tāds nav konstatēts ja, piemēram, runājam mēs par, par sērgāzi, eh, tad mēs redzam, ka nu, nav šāds kombinācijas parasti, kad jūs eh, pa priekš sērgāzi un pēc tam pārtiks eļu pārējot. Tas ir diezgan tāda neierasta kombinācija. Mēs esam izvērtējuši aptuveni 100 dažāda veida vielas, kas ir iekļautas sarakstā jau 18 gadus, un EFSA to visu ir novērtējusi, un uh, Un piektais punkts ir tieši tas, ka viņi izvērtējuši absolūti visas vielas. Un mēs esam noraidījuši piecas vielas, uzskatām, ka tas ir nepieļaujams šajā slavenajā sarakstā, ja pielikumā. Un EFSA ir svītrojas trīs vielas, par ko runā tieši Sliterkungs savā priekšlikumā. Savukārt EFSA uzskata, ka tas ir nepieciešams. MTBE, par kas nepatīk Šliterhungam, kas uzskata, kas varētu radīt eh, nevēlams maku. Nu, EFSA toreiz vēl nebija 96. gadā, bet bija zināts kā komiteja, un vēlāk 2003. un 2012. gadā EFSA arī norādīja, ka tā nav pamatota bāžas, šis nav pamatots jo, ja kuģis tiek iztīrīts, tad nekāds risks nerodas. Par baltajām minerāļām. Nu, šīs atkāpes ir tikai domāts tiem kuģiem, kas ir uh, nodrošina tiešo pārtiks patēriņa produktu pārvadāšanu. Papildus mēs esam vēl arī iekļāvuši jaunu pielikumu, uh, un tur ir tāds svītrots piecas vielas, kas iepriekš bija sarakstā. Mēs esam piedāvājuši šo jauno atjaunoto sarakstu, arī balstoties uz uh, zinātniskajām atziņām, ļoti striktām. Un visbeidzot. Nu, šī tīrīšana, kuģu tīrīšana pirms iekraušanas, un tas parasti notiek arī trešajās valstīs. Uh, un kad tās tika atbrīvots no ķīmiskās vielas un piepildīts ar eļļu. Nu, diemžēl mēs nevaram nekādā veidā juridiski uh, trešajām valstīm uzstādīt kaut kāds papildus noteikumus par uh, papildus noteikumu ievērošanu. Tieši tādēļ šī regulā ir noteikts, ka kuģa kapteinis ir atbildīgs par uh, produktu kvalitāti, un tas nozīmē, ka arī kuģa kapteinim ir jādod visu veidu garantijas, ap, m, mm, apliecinājumi arī Eiropai, kā viss tās Eiropas ostas, kas arī tātad pieļauj šī kuģa iepienākšanu ostā un arī veic arī inspekcijas, ka viņš nodrošina, ka arī ārpusē viss šī tīrīšana ir veikta saskaņā ar starptautiskiem noteikumiem par konkrētām vielām. Papildus arī, ka ka nav nekādā veidā viņi atbrīvosies no uh, šādām vielām ārpus ostas atklātā jūrā, ka tas viss ir noticis tikai mm, konkrēti ostā, lai izvairītos no piesāņojuma. Un arī tas nozīmē, ka tas ir precīzi jādokumentē, kurās vietās ir veikt šī e, tīrīšana. Uh, Nu, lūk, tie zinātniskais pamatojums, kādēļ arī juridiskais pamatojums, kādēļ mēs tomēr esam piedāvājuši šo jauno priekšlikumu. Paldies jums par uzmanību. Paldies, vai būtu vēl kāds cits komentāri? Kristējus, lūdzu. Paldies. Apdraudējums un riski un riski. Komisija saka, ka risku nav un zinātniskais pierādījums, tur viņiem ir viss, tur ir kā kārtībā, lai pierādītu, ka visu šo priekšlikumu ir kārtībā. Nu tad interesanti, ka arī Kārs Liters ir izteicis šādu iebildumu, vai viņš var kaut kādā pamatot un atspēkot komisijas argumentus. Šobrīd komisija izklausās pārliecinošāk. Nu, piekrītu komisijai par atsevišķām vielām, tur nerodas riski. Gal galā mēs runājam arī par pašas par sevi viņas varbūt nav bīstams, un ja viņas daļai pat paliek arī tvertnē, viņas nerada. Vienīgi varbūt tas tieši pirmo saskars līmeni, piemēram, sērgāze izklausās nedaudz tas nozīmē, ka jūs īstenībā, nu, tā būs tik ļoti atšķirītā veidā, ka tās nesabojā pašu eļu, bet Um, par atsevišķas, piemēram, MCTB viela. Jūs jau varat to sagaršot, ja ir 50 mikrogrami e, uz litru. Jūs lasat ļoti rūpīgi EFSAS atzinumus. Viņi vienmēr pieņem to, ka visi, visas tvertnes e, tankuģi ir ļoti rūpīgi izmazgāti. Bet mēs zinām, ka nav nekāda tiesiskā um, to pārbaudīt veida, to varētu pārbaudīt trešajās valstīs. Un līdz to nākamais par Hongkongas konvenciju, par ko mēs tūlīt runāsim, jūs redzēsiet, ka arī, ka starptautisko kuģniecību nav iespējams īstenībā pilnībā regulēt. Un tāpat arī spēkā arī Kabāso mēs esam 15 gadus to ignorējuši, un mēs nekādā veidā nevaram to piespiest ievērot. Komisija saka, nu nekās, viss tur ir droši un viss kārtībā, jo vienmēr ir visi tanki tiek iztīrīti, e, tankuģi. Nu vai nu jūs ticat vai neticat, jo jūs sakat, ka viss tur tiek ievērots un viss kārtībā, tad viss kārtībā, es tur nevaru neko iebilst. Tomēr man ir bāžas par to. Es baidos, ka īstenošanas iespējas un arī patērētā uzticība Nav jau tā, ka es pilnībā nepiekrīstu padomē. Ja viss tvērtne ir iztīrīta, tad viss ir kārtībā. Mans iebildums pret to, ka mums nav nekādu juridisko instrumentu pārbaudīt, ka tas tā ir vienmēr izdarīts, un mums nav iespējams politiski to ietekmēt. Tā ka mēs neapstrīdu šeit zinātniskās atziņas, ja viss notiek tā, kā ir paredzēts. Man ir tieši risks par to, ka nenotiek tā, kā paredzēts, un tad ir nopietnas risks. Man ar vienīgi būtu svarīgi zināt, kādēļ, ja pati nozara savās vadlīnijās pieprasa konkrētas prasības, tad, nu, godīgi sakot, šis pat ir pārkopēts saraksts. Kāpēc tad jūs nepaņēmāt šo sarakstu pilnībā, tas, ko industrija pat nozara ievēros? Un, ka tad būtu jānosaka, ka šīs minēļas ir tikai tad, ja viņām ir šeit arī atsevišķās pārtikas rādītāji, bet arī kancerogānās vielas Mēs varam par visu strīdēties zinātniski, vai mēs sakam, ka šis tēmas kā strādās un nestrādās, bet eh, par baltajām parafīnēļām, manuprāt, te būtu tomēr jāveic izmaiņas. Lai paldies Karlam Šliteram, vārds komisija vēlreiz jūs varētu pateikt tad par galu galā kādiem apjomiem mēs šeit runājam. Ko tieši skars šis jaunais noteikums? Priekšsēdēs nevar šobrīd atbildēt uz jautājumu precīzi, bet um, tā kā te runa par 500 līdz 5000 litru pārvadājumi. Te runa par 5000 um, litru kūviem. Ja, ja mēs vēlaties 5000 uh, līdz pat 5000 tonnām. Uh, vai nu tas tiek izmantots uh, pārtikai, galvenokārt tas, protams, ir dzīvnieku uh, barībai, lai nodrošinātu arī, piemēram, slaucamo govju, vistu un tam līdzīgu bārību, vai arī tad cilvēku pārtikai tur ir atšķirības. Un tagad atbildēšu precīzi Šlitera kungam. Mēs nenovērtējam par zemu šos riskus. Pirmkārt, ir šī ķīmisko vielu saraksts un visas vielas, kas ir iekļauts, tas nozīmē, ka nav iespējams pārbaudīt visas, pārvadāt visas uh, vielas. Un mēs tikai īstenībā, šis saraksts jau ir ļoti maza daļa no visām vielām, ko vispār kuģi pārvedā. Līdz to tas ir ļoti skaidrs jau ierobežojums. Un tālāk par šo tīrīšanu ostās. Ir jābūt arī skaidram certifikātam, to iegūst kuģa kapteinis, kurš norāda, ka mēs apliecinām, ka nekādā veidā neapstrīdot konkrētās trešās valsts iestāžu kompetenci, mēs ievērojam starptautiskos noteikumus, un kuģa kapteinis ir tieši atbildīgs par arī kravu, ko kuģis pārvadā. Līdz to mēs vēlamies īstenot tādas prasības, rakstveida prasības, uh, kas varētu papildus arī nodrošināt uh, iespējas kontroles gan muitai, gan tām vēlākajām ostām, kurā kuģis ienāk. Un papildus arī ienākot ostā ir šīs kontroles. Jā, jo tas ir pašu arī, protams, ražotāju interesēs eļā vai sačinātie tauki. Tad, protams, ka tieši tiem, kas uzsit šādu kravu, viņu interesēs ir nodrošināt, ka uh, arī vēlāk šis produkts neradīs nekādas problēmas un veselības apdraudējumus nec kā dzīvnieku barību, ne cilvēku pārtika. Un tādēļ Šlitera kunga minētais arguments par sliktu smaku, nu tas, piemēram, ir skaidrs. Jā, pilnībā nav iztīrīta vērtne un paliek kāds atliek vielas, un tur ir vairāk nekā 100 mg uz uh, kilogramu, tad uh, šis smaks uzreiz liecina, ka ir uh, ne nepiet, ne, nekvalitīvi iztīrīt šīs tvertnes, un tad tas ir nopietns pārkāpums. Bet es jau norādīju, 18 gadus šī likumdošana ir spēkā, un līdz šim nekāds šāds pārkāpums netika konstatēts. Par to nav ziņošas ne dalībvalstis, ne arī nozara. Okay, Karl. Well, you continue. Nu labi, jūs visu laiku izvairieties no mani jautājumā. Tas, ko es tecīju par baltajām eļām, kas ir domāts pārtikai. Jūs domājat par šo arī katastrofu? Mēs arī šo Eureks kapteini vēlējāmies panākt, lai viņš ir atbildīgs. Tur bija 50 iesaistīti uzņēmumi, bet nebija iespējams kaut kādā veidā šeit šo prasību apmierināt, jo visi vaino viens uz otru. Bet īstenībā tā bija viens uzņēmums, kas tieši uzticēja šo uh, kravu. Tālāk citi apdrošina šo, tālāk ir cita apkalpe, tālāk ir kuģis un kas tikai nodot un visu laiku tālāk arī kapteinis un uh, tad ir neatkarīgais holdings, kas ir tur sanāk kopā, ir 50 uzņēmumu, līdz to nebija iespējams pateikt, kurš tieši atbildīgs. Un treškārt, ka jūs sakat, kāpēc jūs sakat, kad mēs pārvedām sālsūdeni? Jūs, protams, mm, vēlties no Gēteburgas šo kuģi, tālāk arī mm, viņš, kad veic savu kuģošanu, tad, protams, ka mēs viņu piepildām ar saldūdeni, nevis sālsūdeni. Tādēļ Tas, ko es piedāvāju, īstenībā nodrošināt jaunas darba vietas, nevis muļķīgu sālsūdens pārvadāšanu. Möchte die Kommission dazu noch was sagen? Herr Poulet. Effectivement, Monsieur le Président, j'avais oublié de répondre. Priekšsēdētāj, jā, tiešām es aizmirsu atbildēt Šlitera kungam par šīm īpašām eļām. Par šķidriem taukiem tas nav nekāds īpašs atļaujas vajadzīgs, jo tādā ziņā, ka tās ir pārtikas vielas, līdz to nav nepieciešama te iekļaut to noteikumos. Šie atkāps paredz par tām vielām, kas ir domāts, uh, uh, kas nav paredzēts pārtikai. Tad mēs runājam par baltajām minerāļām, kas ir tiešā veidā paredzēts vai nu barībai vai pārtikai. Eksen norādījusi, ka šī minerāla eļas, baltās minerāla eļas, ja tiek iztīrīts tvertnes, un, protams, ka tas vienmēr ir jautājums par kontroli arī, bet ja viss tur ir ievērots, tad baltās minerāla eļas, kas nav paredzētas pārtikai, tad to var pārvadāt pirms arī pirms uh, kuģis tiek iztīrīts ostā un pēc tam var tad arī uzreiz pārvadāt arī pārtikai domātās minerāla eļas. Protams, ja te ir bažas pār iespējamo saindēšanos vai kaut kādā veidā kuģu jūras piesāņošanu, tas, protams, kas cits. Gadījumā, ja jau nav nekāda veida avārija un viss ir ievērots un pārkāpumi nav konstatēti un kapteinis visur ievērojas, ka arī ka kuģis jostā ir pienācīgi iztīrīts, uh, Jūs nu, teicāt, protams, ka jūs varat ticēt vai neticēt, vai certifikāti ir patiesi, vai tikai viltoti, vai kaut kādā veidā tad arī ostas uzraudzības iestādē skaidri atbildīgi par to, vai tvērtnis ir labi vai slikti iztīrīts. Nu, tad jau sanāk, ka jūs arī nevarat taču ar vienu certifikātu tad mēģināt atrisināt visas problēmas, bet ja mēs paļaujamies starptautisko tiesību ievērošanu, tad eh, kapteinis, kurš ir tieši atbildīgs par arī tvērtnis eh, iztīrīšanu, um, nodrošina arī viss nepieciešamās garantijas. Tas arī vienīgais, ko šobrīd var teikt. Labi, līdz to esam izskatījuši šo jautājumu. Par šo jautājumu balsosim vidskomitē 19. martā. Un redzēsim, kāds būs balsojums. Un tad aprīlī par to plenārsesijā. Labi, tālāk atkal vārds Kālam Šliteram. Sastais darbkārtības jautājums. Par Hongkongas starptautisko konvenciju par kuģu drošu un vidē nekaitīgu pārstrādi. Nu, lūdzu, vārds arī jums tā atkal. Šodien ir man lielā diena. Thank you, Mr. President. Um, as you might remember, Paldies, priekšsēdētāji. A regulation regarding mums bija regula par Hongkongas konvencijas īstenošanu Eiropā. Tas bija mans ziņojums. Hongkongas konvencija nosaka starptautiskos standārtus kuģu demontāžai, taču šis standārts pēc mana uzskata un daudzu citu eiropiešu uzskata ir pārāk zems, un mēs gribētu to standārtu uzlabot. Uh, Jūs arī atceraties, mums ir Bāzeles konvencija, kas neļauj eksportēt toksiskos atkritumus, liedz tos aizliedz tos eksportēt. Un patiecībā visi kūģi, kas attiec uz Bāzāles konvenciju, ir, ir saistīti ar toksiskiem atkritumiem, toksiskas eļas, āzbets bieži vien un visādas citas bīstamas vielas. Tātad vairums no šiem kuģiem ir toksisko vielu pilni. Šodien praksa ir tāda, ka industrija vienkārši izvairās no bāzēlas konvencijas, viņi apgalvo, šis kuģis nav nekā, nekāda atkrituma, bet tikko dodas prom no uh, Eiropas eh, teritoriāliem ūdeņiem, tad pēkšņi izrādās, ka tas ir mm, eh, kuģis, kas ir, kas ir atkritumi, un tad kaut kur to atstāja pie Indijas krastiem. Līdz šim bija atļauts eksportēt šos kuģus ar atkritumiem, taču noteikumi bija tādi, ka Bāzels loģikas, bā, Bāzels noteikumi tika ievērot. Tas attiecās uz, uh, uz demontāžas veidu, attiecīgiem instrumentiem, kas ir pieprasīti, uh, Uh, atkritumu savākšanas uh, līdzekļus tiek pieprasīti un arī pieprasījums, lai ir pārstrādes firmas, kas savāž šos toksiskos atkritumus vārdu sakot, tiek izvirzīts tādas prasības, kādas mēs pieprasītu uh, Eiropā, pat tad, ja jūs eksportējat savu kuģi, lai tas tik demantēts ārpus Eiropas Savienības. Tā kā mūsu rīcībā ir šī tiesība akta, tad es aicinātu komiteju balsot par Hongkongas konvenciju. Taču Hongkongas konvencija tūlīt pat nestāsties spēkā. Ir tikai viena valsts, Norvēģija, kas ir jau ratificējuši šo konvenciju. Ja jau viņa nav Eiropas Savienības dalībās, viņa vairāk laika ko veltīt šim jautājumam konvencijai viņiem nav eļu, šidro eļu. Tātad Norvēģija ir vienīgā ratificējusi valsts Eiropas regula, ko esam pieņēmuši stāsties spēkā agrākais 2015. gada 31. decembrī un vēlākais 2018. gada 31. decembrī. Tas ir atkarīgs no um, globāli apstiprināto uh, Uh, iekārtu pieejamību. Ja konvencija šī te Hongkongas konvencija tiks pieņemta pirms tā ir spēkā mūsu regula, tad uh, patiesībā būs tāds kā tukšais periods, tad kuģus varēs eksportēt bez noteikumiem, nekad noteikumi vēl nebūs spēkā. Taču vairums cilvēku uzskata, ka Hongkongas konvencija netiks ratificēta līdz 2020. gadam, jo ir ļoti daudz noteikumu par to, cik daudz valstīm ir jāratificē šī konvencija, cik daudz jābūt demontāžas kapacitātei un tā tālāk. Tāpēc ir visnotaļ neiespējams šāda veida scenārijs. Taču pat tad, ja tāda situācija rastos, ir iespēja, kur mēs varam izmantot, liekot, uh, regulēja stāties spēkā agrāk. Taču šis scenārijs visnotaļ neizpējams. Tā tad es jūtos visnotaļ droši ierosināt, lai šī konvencija tiktu ratificēta. Jo pat globālā līmenī, tad, ja Hongkongs konvencijas nav, noteikumi nav Eiropas līmenī, tad mēs varam izmantot Hongkongas um, konvenciju, lai uzlabotu mūsu standarts. Taču uh, Ja mēs tagad to darīsim globālā līmenī, tad tas jau ir ievērojams uzlabojums. Tāpēc es rekomendēju balsot par. Paldies Kārlis Šliteram, Kristēvis Lūdzu. Thank you. Um... Paldies. Man patiesībā nekas nav sakāms, kas jau patiesībā nebūtu izklāstīts ļoti labajā paskaidrojumā. Konvencija ir nepietiekama, mums ir jādodas tālāk par to. Taču konvencija ir labāka nekā nekas. Tad neticām, cik daudz laika paiet, līdz starptautiskās vienošanās tiek ratificēts, ņemot vērā progresa lēno gaitu vispār apšaubām, ka ko panākam. Man ir žēl, ka sakarīgos priekšlikumus, atbilstošos priekšlikumus parlaments noraidīja Un tā tad es arī atbalstu Karšu Literu ierosinājumu. Lielas paldies. Un tagad vārds komisijai. Jā, yes, thank you, Miss. Paldies, priekšsēdētāji. Šlītera kungs savos ievadvārtos jau ļoti labi ir izklāstījis šo īso debašu kontekstu. Jā, mums ir kūģu demontāžas regula, tā ir spēkā, taču šī regula, protams, attiec tikai uz kuģiem, kas eh, kuģo ar ES kuģi. Bet šodien ES, vē, protams, vēlas un jūtas atbildīga uzlabot situāciju starptautiskā līmenī un to tad var panākt ar Hongkongas konvenciju, ka tā stāsies spēkā ir divi aspekti, kas ir jāuzsver. Pirmkārt, tas samazinās ietekmi uz vidi no demontējumiem kuģiem, tas attiec uz jūras vidi, un otrkārt, Tas palīdzēs noteikt vienādus noteikumus tad tām iekārtām, kas ir zem e, standarta un tām, kas e, atbilst prasībām. Ir ierosinājums, lai dalību valstīm ir pienākums ratificēt konvenciju. Visas dalībvalsts nevēlējās šādi rīkoties. Mums bija ilgstošs debats par to padomē, taču mēs uzskatām, ka esam panākuši pieņemu, pieņemam kompromisu saskaņā ar kūru. Uh, dalībās varēs ratificēt konvenciju, un esam ļoti priecīgi par to, ka Šlitera kungs ierosina atbalstīt šo lēmumu. Mēs ceram, ka arī pārējie parlamenta deputāti sekos jūs ieteikumā, un pirms šī sasaukuma beigām varam pabeigt šo procedūru, jo ir daudz dalībvalsts, kas gaida uz procedūras pabeigšanu, lai tās varētu sākt ratificēt konvenciju. Paldies! Paldies! Līdz ar to esam noslēguši debats par šo darbu kārtības punktu. Šodien 16. ir grozījuma iesniegšanas termiņš. 10. martā balsosim par to Envi komitejā un plenāra sēdē 10. martā. Līdz ar to nākošais darbu kārtības punkts. Viedokļa apmaiņa komisijas pārstāvjiem normatīvās atbilstības un izpildes programma vispārējo pārtiks aprits tiesību aktu jomā un augst līmeņa formas par pārtiks piegādes uzlabošanu. Tas ir mutiskais jautājums. Aso, nein, ok. Entschuldigung, bitte. Jā, lūdzu. Miko kungs, jūs uzstāsties komisijas vārdā. Lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Pamatoties uz saņemtiem jautājumiem, esam saņēmuši veselu virkni jautājumu par iniciatīvu saistībā ar vispārējiem pārtikas noteikumu paskaidrošu, vai, ja ir nepieciešams paskaidrošu sīkāk, taču ievadvārdiem, kā jūs zināt, refit institīva normatīvā atbilstība un izpildes programma. Uh, paredz izveidot juridisko ietvaru, ņemot vērā nesno notikumu attīstību gaidu. Mm, Tiesība akti tika pieņemta jau pirms zinām laika, un tāpēc jautājums tagad ir, vai juridiskais ietvers atbilst pašreizējai situācijai tam mērķim, kurš tika izteikti refit institīvas sākumā. Tātad pārtiks jomā, kā jūs zināt, ir ļoti sarežģīts juridiskais ietvars, tajā ir daudz sasaist, savā starpā saistītu tiesību normu, tāpēc mēs vispirms sākām ar vispārīgo analīzi, ar saucamo fitness check first phase, pirmo darba posmu, un mēs pieņēmām darba dokumentu decembrī, tajā ir uh, raksturots eh, vispārējais ietvarts un jautājumi, kas ir jāskata. Un no tā izrietēja secinājums, ka nav jēgas koncentrēties, pievērst uzmanību atsevišķām juridiskajām normām, ja mēs nesākam no pasa sākuma, proti vispārējais pārtiks tiesība akts. Tātad eh, komisijas ģenerāls sekretariāts norādīja, ka mūsu jomā mērķis ir vispārējais pārtikas tiesību akts. Jūs jautājāt par sīkāku informāciju, ar ko šis process saistīts. Es varu sacīt, ka mēs esam sagatavošanas darbposmā. Mhm. Komisija ir paredzējusi izstrādāt ārējos izvērtējumus eh, attiecas uz 2002. gadu sākumā un otrs uz eh, ātro brīdinājumu sistēmu pārtiks un lobarības jomā. Uh, Un te jūs zināt, kāda ir bijuši skandāli pārtiks krapšanās jomā. E, tagad ir iespēja secināt, vai ērās mēs varam izstrādāt tādus instrumentus, kas risinātu problēmas, kas agrāk nepastāvēja. Šaubu nav par to, ka mēs apzināmies, ka šajā procesā mums ir jāsaņem informācija būtībā no visiem, kas ir ieinteresētā puse tāpēc no paša sākuma jau process ir ļoti iesaistošs, caurskatāms. Mēs vēlamies, lai piedalītos visas dalībvalstu eksperti, bet arī visas cits iesaistītās puses, vai tie būtu um, tirgus dalībnieki vai patērētāji vai nevalstiskās organizācijas un tā tālāk. Tāpēc mēs jau esam sākuši sārunas, bija sanāksmē ar dalībvalstīm, tā notika 3. martā. Vēlos arī uzsvērt, ka mēs uzskatām, ka būtu vērtīgi iesaistīt Eiropas parlamentu jau no paša, no paša sākuma, tāpēc mēs aicinājām Eiropas parlamentu piedalīties šajā institīvā. Diemžēl neviena pārstāv no parlamenta pagada vēl nebija, bet mūsu uzaicinājums ar vienu ir spēkā. Mēs sazināsimies ar iesaistītām pusēm, mūsu uh, va, cilvēkiem un dzīvniekiem paredzētās pārtiks ekspertu grupas ietveros. Uh, padomdevēja grupas iesaiste ir ierobežota. Šajā grupā ir tikai 45 dalībnieki. Darba grupa refit dokumentam ir atvērta arī visiem citiem. Var sakot, jūs arī esat aicināti. Šajās diskusijās mēs nācām klajā ar priekšlikumiem. Uh, kādiem, e, kāda elementa vispārējā pārtikas tiesība aktā ir jāizvērtē, izvērtēšanas procesa ietveros, un tagad tas tiek apspriests ar visām iesaistītajām pusēm. Šīs diskusijas, kā gaidāms, beigties 14. martā un pamatojoties uz tām, sagatavosim jautājumu sarakstu, kas ir jāizvērtē, un tad mājā esam paredzējuši sākt šo procesu un 2014. gada beigā tad nāksim klajā ar secinājumiem, ziņojumiem. Tad atkarībā no šī izvērtējuma rezultātiem zināsim, kā strādāsim. Gribu sacīt, ka pat labam mēs vēl nekādā veidā nenodarbojamies ar normatīvo pārskatīšanu. Pat labam notiek izvērtēšanas darbs. Uh, un tas parādīs, cik lielā mērā vispārējais tiesība akts par pārtiku atbilst tam izvirzītēm mērķim, tad zināsim, kas darāms tālāk. tālāk. Es nezinu, vai esmu apmierinoši atbildējis uz jūsu jautājumu, ja ne, tad esmu gatavs pastāstīt sīkāk. Lielas paldies, neviens cits nevēlas izteikties. Ah, kā karš šlīte. Ja, Jā, nu šodien ir mana benefice, jo mani kolēģe Hasi arī lūdz pārstāvēt viņu šodien. Mm, Tātad jāsaka, ka bažas, kas bija par pamatu šī jautājuma vispār virzīšanai, bija par to, ka, protams, visi piekrīt vienkāršošanai. Ja es gribu, lai man klausītājs smējas, tad es uh, lasu nektāra regulas uh, kvalitātes standartus. Ne, tad, tad kvalitātes standarti, kas attiecas uz nektarīniem, uz augļiem. Nu, tas liek tiešām publikai smieties, bet mēs esam nobežījušies par to, ka šī augstā līmeņa fóruma iesaistīšana nozīmē to, ka situācija ietekmēs lielās korporācijas, kamēr jūs savā uh, dokumentā norāda, ka 95% no uzņēmiem, kas darbojas uh, augļu sektorā, ir tieši mazie uzņēmumi. Gribētu vaicāt, vai jūs esat izlīdzsvarojuši šajā fórumā pārstāvniecību starp nevalstiskām organizācijām, MVU un lielajiem koncerniem. Un vai jūs esat, piemēram, izvērtējuši, vai, teiksim, attiecīgi mazo uzņēmumu pārstāvju var reāli piedalīties šajā darbā? Pat ja šis fórums ir atvērts visiem, tad šī pārstāvniecība, ņemot vērā atšķirīgo administratīvo un ekonomisko kapacitāti, var būt nelīdzsvarota. Un es domāju, ka galvenais mērķis ir atvieglot slogu MVU, jo viņiem eksporta tirgus eh, būs ļoti ierobežots, piemēram, mans kaimiņš, kuram pieder eh, vietējā kautuve, viņš neko nekad savā mūžā nav eksportējis. Mums vajadzētu sākt novērtēt zemnieku tirdziņus un vajadzētu izvairīties, lai esošā likumdošana um, neapdraudētu mazo uzņēmumu pastāvēšanu un lai vietējās uh, pašvaldības struktūras varētu regulēt šādu uzņēmumu darbību vietējā teritorijā. Lielajiem vienmēr pašiem ir savi lobby, un viņi vienmēr attiecīgi var pielāgoties, ja tas ir nepieciešams, bet tieši mazajiem ir um, šī ierobežotā kapacitāte. Tā tas noraizējies par šo līdzsvaru. Un tad kāpēc um, ir uzaicināti konkrēti atsevišķi lielie uzņēmumi, nevis vienkārši lielu uzņēmumu pārstāvniecība tiek nodrošināta? Tālāk gribētu būt pārliecināts, ka piesardzīguma princips netiek pārspīlēts. Un lai sloga samazināšana nenozīmētu uh, zemāku kvalitāti un zemākus vidas aizsardzības standarts. Paldies komisijai vārds lūdzu. Paldies. Vispirms man jāsaka, ka mēs ļoti labi zinām, uh, kas jums rūp, kāds ir jūsu bažas, un esam to ļoti rūpīgi ņēmuši vērā. Mēs zinām, ka e, pārtiks nozare ir ļoti daudz MVU, kas darbojas, un esam interesēti, lai tieši arī šo pārtiks stāvju būtu pārstāvēt šajā fórumā. Gribu skaidri un gaiši pateikt, ka refit netiek eh, izmantots eh, tikai augsta līmeņa fórumu konsultācijām. Un mēs redzam, ka bija interese uzzināt par jaunākajiem notikumiem, par jaunāko likumdošanu un jaunākajām prasībām tieši pārtiks nozarē. Tādēļ mēs izmantojam šo fórumu, lai nodrošinātu viedokļu apmaiņu un informācijas apmaiņu par jaunajiem likumdošanas priekšlikumiem, kas tiek gatavot un kas attiecās ne tikai uz to, kas notiek refit, uh, bet šajā programmā, bet arī kopumā. Un šis fórums, šis augstā līmeņa fórums ir kā tāda konsultatīvā grupa, kur uh, ir pārstāvēti patērētāji, ražotāji, nevalstiskās organizācijas. Vairāk nekā pus no dalībnieku augstā līmeņa fórumā ir tieši NVO un patērētāji. Un papildus tam mēs izveidojam atsevišķu darba grupu, kas ir pilnīgi atvērta. Protams, jautājums, kā iesaistīt šajās diskusijās mazos uzņēmumus. Tajā pat laikā viņus daļēji pārstāv patērētāji, jo patērētāja organizācijas ļoti bieži aizstāv tieši mazo uzņēmumu intereses. Un man ir jāsaka, ka patērētāja organizācijām ir atļauts būt klāt ar lielāku pārstāvniecības īpatsvaru mūsu konsultatīvajā grupā nekā citiem. Bez tam mēs vēlamies cieši sadarboties ar dalību valstīm, kuras interesē šī iniciatīva un kas potenciāli gribētu piedalīties detalizētāk, analizējot attīstību, piemēram, pārtiks nozarē. Kā zinat, līdzīgas uh, attīstības ir novērotas, piemēram, Nīderlandē, maizes ceptuju jomā un uh, līdzīgi arī apvienotajā karalistē, tālāk par šiem pamatprincipiem. Refit mērķis nav apstrīdēt vai apšaubīt pamatprincipus, bet mērķis ir konstatēt, vai esošā prakse atbilst tiem mērķiem, kas noteikti likumdošanā, vai tā atbilst sākotnēji iecerēji. Jautājums, vai esošā prakse likumdošana, kas tika sagatavo 2002. gadā, atbilst 2014. gada situācijai, sasniedzot vēlamos mērķus. Jo, protams, parādījušies jauni elementi, tirgus ir attīstījies, nozara ir attīstījusies. Katrā ziņā mēs nekadā gadījumā negribām samazināt pārtikas drošumu līmeni bet mums ir jāatzīst, ka situācija ir mainījusies un ir efektīvāki veidi, kā jau iepriekš nostiprinātos principus īstenot. Es domāju, ka būtu ļoti labi vēlreiz atgriezties pie šiem jautājumiem, kad mums būs pārtikas likumdošanas īstenošanas novērtējums, Un kad mēs redzēsim atbildes arī no dalībvalstīm, no operatoriem, un tad mēs varēsim nodefinēt nepieciešamo tālāko rīcību. Ja normas darbojas maksimāli labi, cik tas ir iespējams, tad iespējams, ka nekas nav jāmaina, un ļoti iespējams arī, ka šī izvērtējuma rezultāts tieši tāds arī būs. Bet to mēs redzēsim 2014. gada beigās. Paldies! Vielen Dank! Damit sind wir am Ende der Tagesordnung. Wir Labi, līdz to esam izskatījuši starp kārtību. Tālāk, nākošu pirmdien, 10. martā, sanāksme būs vēl arī Strasbūrā no 10. līdz. Uh, uh, uh tad no 19. līdz 22.30. Aicinu visus piedalīties, arī tos, kas šodien neatnāca tālāk 19. martā no 9 līdz 12.30 un no 15 līdz 18.30 Briselē. Un 14. aprīlī tad ir pēdējā komiteja sanāksme no 19 līdz 22.30. Nu, un tad arī būsim visu izdarījuši, cik varējām. Šodien tad liekam punktu un turpinām atsākam darbu pirmdien. Nu, ko visiem darbīgu šodienu un tiekamies pirmdien.